tam brīdim mēs turpināsim šī, pieminēt šo jautājumu, asuriešot šo jautājumu Mal Malēziju pie jebkuras izdevības. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs komisāram. Tika iesniegti sešu rezolūcijas projekti. Septiņi nulle astoņi, šķās līdz 2010 septiņi nulle astoņi. 0717, nu, tātad visi šie skaitļi, kas ir pieejami arī jūsu dokumentos. Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās un balsojums notiks pēc debatēm. Nākamais darba kārtības jautājums steidzamības debatēs ir par Ugandu. Bahātī likums un homoseksuāļu, biseksuāļu un transpersonu diskriminācija, jeb LGTB diskriminācija. Pusotru minūtu pirmajam runātājam. Monsieur le Président, merci Monsieur le Commissaire. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, komisāri. Tieši pirms gada šajā asamblējā mēs balsojām par rezolūciju saistībā ar homoseksuālu, biseksuālu, transpersonu diskrimināciju un Bahatī likumu. Bet tagad pēc gada mēs nonākam būtībā uh, ar situāciju ar tādu pašu, tādu pašu uh, rezolūciju. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka ir tā saucamā ģimene, kas liepjas aiz šī bahātī likuma un kas būtībā nav pakusnēja ne mazāko pirkstiņu, lai situāciju gan tā mainītu. Oktobrī un novembrī šajā gadā Ugandas žurnāls Rolling Stones uzskatīja to cilvēku vārdus un personu datus, kurš tur aizdomās par homoseksualitāti. Viņi viņi saskarās ar vardarbību un vēl šodien viņas ir spiesti slēpties. Ugandas eh, konstitucionālā tiesa piespieda žurnālu pārtraukt šo publikāciju. Bet būtībā tikai 13 Āf valstīs Āfrikā homoseksualitāte ir, homoseksualitāte ir likumīga, bet pārējās valstīs uh, situācija ir atšķirīga, bet dažās valstīs, Mauritānijā, Sudānā, Ziemeļ Nigērijā, par homoseksualitāti vēl ar vienu piespriež nāves sodu. Un pavisam nesen bija deklarācija AKK valstīm, kur bija minēts, jā, mums šī homoseksuāla problēma nepatīk, bet Eh, tie ir mūsu, homos, eh, tie ir mūsu kultūras aspekti, taču šīs taču ir vispār cilvēciskās vērtības, un mēs tiešām vēlamies, lai šīs vērtības un tiesības tiktu ievērotas. Paldies! De Kaiser kundze tagad uz vienu minūtu, Anna kungs, priekšsēdētāja kungs. Āfrikas sabiedrības būtībā ir sociāli konservatīvas. Daudzās Āfrikas valstīs, diemžēl, homoseksuāli ir pilnīgi nelikumīgi. Cilvēki e, jūtas apdraudāti, kad, e, kad tiek e, kāds iestājas par homoseksuālu tiesībām, jo īpaši, ka to dara NVO vai Rietumu valstu pārstāvji. Uh, Bet ir grūti ieviest tolerantāku pieeju valstīs, kur ir eh, daudz eh, stingrākas tradīcijas, bet lai kā tas nebūtu, mēs tomēr nedrīkstam pieļaut homofobiju. Āfrikā, diemžēl, daudzās valstīs homofobija atbalsta pat valdība. Un tas atainojas pat tiesību aktos tiek atbalstīts likums, kur eh, pat paredzēta, paredzēts nāves sots vai mūža ieslodzījums eh, par šo tā saucamo homoseksualitātes noziegumu. Uganda ir viena no valstīm, kurā vairums cilvēku dzīvo ar vienu, iztiek ar vienu dolāru dienā. Un uh, sabiedrības vienīgā, vienīgie centieni tad atliek ir uh, homoseksuāļu uh, vajāšanu. Paldies, Teno kungs, uz vienu minūti Čākī kundze. Paldies, priekšstādātāji komisāra kungs, kolēģi, tā saucamais pret homoseksualitātes likumprojekts Ugāns parlamentā ir paredzējis eh, cietumsodu no septiņiem gadiem līdz mūža ieslodzēm vai arī pat nāvis sodu. Eiropas parlaments stingri nosoda šo likumprojektu un šai ziņā mēs nevis eh, iejaucāmies, iejaucamies citu valstu tiesību aktos, bet uh, Mēs vēlamies iestāties par vispār cilvēciskām vērtībām un aizsargāt homoseksuāļus un citas ho seksuālās minoritātes no vajāšanām. Vietējais laikraks Rolling Stone uzskautīja to cilvēku vārdus un personu datus, kurus tur aizdomās par homoseksualitāti, kūdot lasītājus uzbruk šīm personām vai tās pakārt. Daudzi cilvēki arī piedzīvo izbrukums. Būtībā Āfrikā homoseksuālitāte ir likumīga tikai 13 valstīs, bet 38 Āfrikas valstīs to kvalificēja kā kriminālu pārkāpumu. Mauritānijā, Sudānā un Ziemeļnigerijā par homoseksualitāti piespriež nāves sodu. Saskaņā ar Kotonu nolīgumu ir jāievēro cilvēku tiesības. Un Eiropas Savienības padomei ir jādara viss, kas ir tās spēkos, lai aizsargātu uh, šādu cilvēku tiesības. Paldies! Paldies, Šarkas kundze. Uz pusotru minūtu lūdzu Romeva Irueda. Romeva Irueda. Pretseksualitātes likumprojekts Ugandas parlamentā paredz eh, sodīt homoseksuālas darbības, piespriežot cietumsodu no septiņiem gadiem līdz mūža ieslodzījumu, kā arī nāvis sodu. Tas ir pilnīgi nepieņemams. Atbi atcerēsimies, ka Āfrikā tikai 13 valstīs homoseksualitāte ir likumīga, un 38 valstīs to uzskatām par, uzskat par krimināli sodām pārkāpumu. Mauritānijā, Sudānā un Ziemeļa Nigērijā par homoseksualitāti piespriež nāves sodu. Tāpēc mums vēlreiz ir jāatkārto tas fakts, ka seksuālā orientācija ir daļa no cilvēktiesībām uz privātumu. Tas ir arī paredzēts cilvēktiesību aktos. Tāpēc uh, homos, homoseksuāļu tiesības ir jāievēro, par tām jāiestājas, un mums ir jācīnās pret jebkādu veidu vārdar, vardarbību, taiskaitā pamatojoties uz uh, kādu seksuālu orientāciju. Ņemot vērā arī Kotonu nolīgumu, es aicinu Eiropas Savienības padomu un Eiropas ārējās darbības dienestu uh, aizsargāt uh, lesbiešus, homoseksuāļus, biseksuāļus un transpersonas, tā lai viņi varētu pilnīgi izmantot savas tiesības, tā skaitā arī Ugandā. Paldies! Paldies, Romēva Iruēda kungs, uz pusot minūtu kāds Marek kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Diskriminācija balstīta uz uh, seksualitāti ir jāizliedz. Uh, Tas ir pilnīgi nepieņemami, arī aug Ugandā. Un mēs tiešām redzam, ka Ugandu atbalsta daudz citas Āfrikas valstis, valstis, kuras nevēlas pakļauties rietumu spiedienam. Zinām mērā mums ir pārpratums. Es domāju, ka Kaisers kundze jau ir to norādījusi. Tātad mēs šeit runājam par cilvēku tiesību ideju, konceptu, bet īstenībā jau patiesībā ir tā, ka daudz Āfrikas valsts apšauba šo pašu ideju. Un tad, protams, tas viss pilnīgi, nu, tukšs vējš, vēja palaist vārdu, ko mēs runājam šeit. Tas ir, viņi to uzskata, ka te jaukšanās un iekšē lietās. Daudz valsts arī ievieš pat nāvis sodu par homoseksuāliem uh, nodarījumiem. Nu, mēs, protams, protestējam un ceram, ka šāds likums aizliegs. Uh, Kačmāra kungs, paldies jums. Tālāk, Veržjā kungs. Luganda, effectivement... Uganda tiešām ir daļa no tām Āfrikas valstīm, kurās eh, homoseksualitāte tiek sodīta. Tā ir valsts, kas eh, jo striktāk iestājas pret homoseksuāļu tiesībām, vēl jau vairāk, tāpēc, ka tur uzdarbojas eh, dažādas evanģelizācijas organizācijas. Uh, vairs nav saskaitāmi tie cilvēki, kuri tiek pakļauts spīdzināšanai un vajāšanām šī iemesla dēļ. Mēs esam Kristofers Sanžanžo, ir uh, anglikānis, 70 eh, gadu vecs uh, eh, priesters, kurš uh, izteicās par labu homoseksuāliem un viņš tika izslēgts no jebkādiem sabiedru, no iespējas piedalīties sabiedriskos pasākumos. Uh, uh, homoseksuāli, uh, homoseksuāliem draud eh, nāvis sots, un viņas arī uzskata par aids vai HIV nesētājiem. Rolling uh, Stone, kam nav nekāda sakara ar, ar šo <laughs> slaveno grupu, vietējais laikraks, tiešām publicēja cilvēku vārds un personas tas, kurš tur aizdomās par homoseksualitāti. Uh, Uz laiku tika aizliegta šī, e, šī publikācija, taču ļaunums jau tika nodarīts. Homoseksualitāte Āfrikā bieži vien uzskata par e, ļaunumu, kas nāca no rietumiem. 30, e, starp 30 miljoniem iedzīvotāju 150 tūkstoši esot homoseksuāļi bet te ir ar īpašu uzmanību jāseko tam, kā attīstās šī situācija un jā, jārūpēs arī par tiem, kas tagad jau ir bijuši vardarbības upuri. Paldies, Veržjā kunse. Tālāk sekos runātāja politisko grupu vārdā Makovie kungs lūdzu. Paldies. Mani satrauc tas, ka tiek piemērots krimināla likums attiecības vienzimumu seksu, kas notiek privātā dzīvē. Tas ir šobrīd pret uh, eh, Ugānas likumdošanu un tam var sekot ieslodzījums. Mēs redzam, ka īstenībā situācija vēl var pat būt sliktāka, vai var piemērot pat nāsodu, vai arī, piemēram, ierobežot jebkāda veida domu brīvību attiecībā uz LGBT jautājumiem. Mēs redzam, ka nemitīgi LGBT eh, pārstāvis saskars ar naidīgu attieksmi. šo cilvēku dzīvi ir visu laiku apdraudēta. Cilvēku cieņai nav iespējams, tam nav nekāda sēkuma Ugandā. Mēs to nedrīkstam pieļaut. Paldies. Tālāk, Kašmēkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, daudz kas ir mainījusies gadu laikā. Jo 23. novembra uh, um, rezolūcija toreiz arī uzsver, ka ir jāievēro vispārējais cilvēktiesības un ir jānorāda arī mūsu partnerības nolīgums. Bet tagad mēs norādām, ka tiešām cilvēktiesību vietām vispār nav apspriešami, tiem ir jānotiek. Un tagad sanāk, ka mums ir vienalga jāatgriež pie šī jautājuma, uh, kur mēs skatāmies arī pie visiem jautājumiem un diskriminācijas, kas balso seksuālo uh, orientāciju. Šīs valsts galu galā nākušas pie mums, viņas ir vēlējušās nodrošināt partnerību, tās ir Āfrikas, Karību un Klusokana valstu ietveros, arī nodrošinājuši šādas partnerības, un mēs esam aicinājuši viņus arī īstenot visus šos būtiskos universālos principus, kas nav apspriešami. Un mēs esam pateikuši, ja viņi vēlas sadarboties ar mums uz konkrētiem pamatiem, tad es aicinu komisiju un padomi tagad īstenot sankcijas un skaidri pateikt, ka mums ir principi, par kuriem mēs cīnīsimies. Un ja mēs nākotnē skatīsimies arī nākotno, nākotnes Āfrikas un Eiropas Savienības partnerisko stratēģiju, tad mums ir skaidri jāpasaka, ka visdažādākās partnerībās mums ir iespējams īstenot tikai tad, ja netiek īstenot nekāda veida seks, uh, diskriminācija, ieskaitot arī uz seksuālo orientāciju. Priekšsēdē man ir 1 minūte 30 sekundes. Un uh, mums vēlreiz jāuzsver, ka cilvēktiesības universālas, un tāpēc mēs nedrīkstam pieļaut, ka vienkārši tiek. Uh, nu, mēs arī pievēram acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Tas ir nepieņemami, tas uzreiz nozīmē līdzdalību. Un diskriminācija pret soks, eh, seksuālās orientācijas pamatu, tas ir pilnīgi nepieņemami. Tas nozīmē, ka sanāk, ka pilnīgi jums ir kā ģimenes locekļiem jāziņo par jūsu ģimenes locekli šādās situācijās, un jūs iedomājaties, nav iespējams vispār aizstāvēt savas tiesības nekādā situācijā. Tāda ir situācija Ugandā. Paldies kolēģim Kešmanam! Jā, es atvainojos, ka es biju nedaudz pārāk eh, steidzīgi, jau sāku vicināt amurīt. Tālāk vārds ir Teins kundzei. Jā, paldies priekšsādātāji. ANO cilvēktiesību konvencija, Eiropas cilvēktiesību aizsardzības un pamatbrīvu aizsardzības konvencija, tāpat arī Eiropas pamatvērtību harta, pamatiesību harta noraida diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamatu un Eiropas Savienība ir uzņēmusies savas saistības. Tāpat arī attiecībā arī uz trešām valstīm par cilvēktiesību ievērošanu un ka mums ir jākritizē šāds valstis par cilvēktiesību neievērošanu. Mums ir izveidot arī partnerība, arī nodrošina attīstības fondu, Eiropas attīstības fondu un sniedzot finansiālo atbalstu. Līdz ar to mēs nevaram to vienkārši turpināt, mēs nevaram sniegt atbalstu tām valstīm, kas ar vienu turpina pārkāpt cilvēktiesības. Tāpēc mēs aicinām Ugandu un vēršamies pie viņas un īpaši skatoties arī uz Kotonu nolīgumu, kas arī paredz organizētu attīstības palīdzību, kas skaidri noteikti šajos noteikumos. Jau pirms gada mēs aicinām Ugandu atteikties no šī sava plānotā e, homoseksualitāti nosodošā likuma. Situācija, diemžēl, ir pasliktinājusies. Turklāt vēl draud arī nāvis sots. Un tieši tāpēc es esmu piedalījies arī demonstrācijā pie vēstniecības. Diemžēl nekas nav mainījies. Mums ir vēlreiz jāiesver tas, ka Eiropas saimnība ir pret nāvis sodu un pret homoseksuālistu vajāšanu. Paldies. Tālāk Čaņiecki kungs. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Šobrīd mums ir interesants un nopietns debats par diviem svarīgiem jautājumiem. Pirmkārt, Uganda nav nekāda mm, izolēta sala diskriminācijas ziņā. Tās ir daudzas valstis, kas būtu spiestas, bet, diemžēl, kuras neievēro šos cilvēktiesību no, noteikumus. Tas ir aptuveni trīs ceturdaļas no visām Āfrikas valstīm, kurās ir ieviesti ļoti strikti noteikumi šajā jautājumā. Un parasti viņi izvēlas tieši diskrimināciju. Tātad nav runa tikai par Ugandu, bet gan par visu kontinentu un Āfrikas kultūru kopumā. Otkārt, Uganda nav tāda valsts, kas izceltos ar cilvēktiesību aizstāvību vislabākā veidā Āfrikā. Un mēs redzam, ka šī tikai viena no daudziem problēmām, par kurām būtu jādiskutē arī turpmāk. Paldies! Paldies jums! Tālāk, tā kā Obermaja kolēģis nav līdz šeit, nav šeit telpā. Tālāk, Kretuguns. Mulțumesc. Rezoluția noastră vizează cazuri extreme. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu sagatavotajā rezolūcijā runājam par ļoti nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, un, diemžēl, homoseksualitāte tiek uzskatīta par noziegumu daudzās valstīs, tostarp Ugandā. Tikai dažas no Āfrikas valstīm to neuzskata par nelikumīgu, un parasti tā tiek sodīta ar ļoti smagiem sodiem, reizēm pat ar nāvsodu. Tas ir tiešām ļoti nopietnas cilvēktiesību pārkāpums, un šāda veida melnā saraksta, jeb homoseksuāļa saraksta publicēšana, mudinot uz uh, viņu persekūcijām, tiešām nav pieļaujama. Tas ir ārkārtīgi aizvainojoši. Rezolūcijā par to arī runājam. Mēs nevēlamies uz, uzspiest kaut kādas savas Eiropas vērtības, nē, vēlamies aizsargāt cilvēktiesības, un tas taču ir Eiropas Savienības galvenais mērķis. Un tāpēc domāju, ka arī ārējās rīcības dienestam, kā arī citām iestādēm, vajadzētu daudz striktāk rīkoties un izteikties uh, savā sadarbībā ar partneriem, uh, ar kuriem noslēgt nolīgumi. Paldies, Kretū kundzei, saka priekšādātājs, tālāk nonākam pie brīvā mikrofona procedūras. Un vispirms Predes kungam vārds uz vienu minūtu, lūdzu. Mulțumesc mult, domnule președinte. Lielas paldies priekšādātāji. Parlamentā šeit esam runājuši par Ugandu, par homoseksualitāti. Šādas diskusijas mums jau bija pirms daudziem mēnešiem, bet jāsaka, pa to laiku nekas situācijā nav mainījies, nekas nav uzlabojies. Nu, reizēm mēdz teikt, ka ja nav ziņu, tad tas ir labi, bet šai gadījumā tas nav viss labi. Jo, ja šis Bahatī likums eh, arī vēl nav ticis nodots balsošanai, tas nav ticis arī atsaukts. Uz, uh, apspriežoties ar juridisko lietu komiteju, konstatējam, ka neskatoties uz visu starptautiskās sabiedrības spiedienu, organizācijas spiedienu, šis tiesību akts joprojām tiek apspriests. Tas nav atsaukts. Un tas ir ārkārtīgi nopietni. Īpaši nopietnas arī šīs prethomoseksualitātes kampaņas, kas tiek organizētas Ugandā. Mēs tiešām ceram, ka uzvarēs saprāts un un tiks izmantots nediskriminācijas princips beigu beigās. Paldies Predes kungam un tālāk došu vārdu Higīnas kungam, lūdzu. Thank you. Paldies priekšsādātāji. Šī naida kurināšanas kampaņa Ugandā pret gejiem un lesbiešiem tiešām ir šausminoša. Tas ir, tas ir milzīgs homofobisks kampaņas un tas tiek vērsts plašumā ar plašsaziņas līdzekļiem, tiek aicināts šos cilvēkus nogalināt. Uh, Un tas nozīmē, ka ļoti daudz šie cilvēki tapūjiet pagrīdē, viņi dzīvo nedrošībā, viņi dzīvo bailēs Ugandā, un tas ir ārkārtīgi nožēlojami. Ļoti žēl, ka arī daudz politiķi izmanto šos naida kurināšanas paņēmienus, lai, lai aizstāvētu šādu cilvēku sodīšanu ar nāvi. Es tāpēc uh, gribu solidarizēties un, un paust savu atbalstu šīs geju un lesbiešu eh, kopienas pārstāvjiem Ugandā, kas drosmīgi cīnās pret šo tiesību aktu akti, par šo tiesību akti, jo šāda veida tiesību akti nav pieņem. Ir jādod arī skaidrs viņu gan valdībai, jāpārskat iespējas sniegt viņiem palīdzību vai nesniegt to šai gadījumā. Mums vajadzētu mudināt uz aktīvu solidaritāti ar visām uh, cilvēktiesību aizsardzības organizācijām Ugandā. Mums jāpalīdz šai kopienā, šai cīņā pret, par cilvēktiesībām un taisnīgumu jo galu galā taču pašas pamatiesības ir būt tam, kas tu esi. Paldies, saka priekšādātais Higīnas kungam. Un noslēgumā došu vārdu komisāram Piebalga kungam. Lūdzu. Priekšādātāji, godātie deputāti likuma projekts, kas vēršas pret homoseksuālitu un kas tika likts priekšā Uganas parlamentam, patiešām rada nopietnas satraukums saistībā ar cilvēktiesību aizsardzību. Cilvēktiesības eh, ir jāsargā arī attiecībā uz gejiem, lesbietēm un transpersonām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es pilnībā piekrītu parlamentu paustajām bažām par šo notikumu attīstību Ugandā, bet ne tikai Ugandā, jo daudz kur citur arī tiek pieļaut šādu veidu patvaļīgi tiesību akti, kas vērš pret šo kopu kopienu šādi likumi tiek īstenoti vai tiek apspriesti šobrīd. Komisija uzskata, ka homoseksualitātes padarīšana par noziegumu, tā kā tas paredzēts šajā konkrētajā likumprojektā, iet pret jebkādām ANO eh, cilvēktiesību konvencijas prasībām, un Ugana šo konvenciju ir parakstījusi. Līdz ar to tā, tā, tā ir jāievēro. Šis likumprojekts iet arī pret ANO deklarāciju par seksuālu orientāciju un dzimumu identif identificēšanos. Jaunā, jaunā Eiropas Savienības prezidenta e, misijas vad, vadība pilnīgi noteikti pievērsies šiem jautājumiem tikšanās laikā ar prezidentu, premjerministriem, ārlietu ministru un tieslietu ministru. Notiks formāls politisks dialogs un mēs runāsim arī ar Ugandas cilvēktiesību komisiju. Šis minētais avīzes publicētais saraksts ar homoseksuāļiem, kas notika 2008, 2010. gada oktobrī, kur tika, tika publicēts gan fotografijas, gan adreses šiem cilvēkiem, kas tika identificēti kā homoseksuāļi, eh, ar aicinājumu šos cilvēkus sodīt, bija tiešām vienkārši ārprātīga rīcība, un mums tas ir pilnībā jānosola. Eiropas, jānosoda. Eiropas Savienība turpina eh, komisijas paspārne turpina uzraudīt situāciju Jugandā un mēs pilnīgi noteikti sadarbosimies ar savām partnervalstīm, Norvēģiju, ASV un citu, citu valstu birojiem, kas ir šai valstī, lai aizsargātu cilvēku tiesības. Šis jautājums ticis pieminēts arī tehniskajā cilvēktiesību darba grupā kur arī iesaistīta virkne partneru, un tur tiek uzaicināta Uganda apspriest šo jautājumu un konkrēti arī rīkoties, lai aizsargātu cilvēktiesības. Komisija ir paredzējusi turpināt pieminēt šos jautājumus attiecībā saistībā ar šo ierosināto Eh, antihomoseksualitātes likuma projektu un versīsies un pieminēs arī visus citus jautājumus, kur tiek pārkāptas cilvēktiesības Ugandā. Cilvēktiesība organizācijas tiks mudinātas viņu centienos mainīt attieksmi valstī uz vietas un uzlabot juridisko likumīgo situāciju eh, šai kopienai. Paldies, saka priekšsādātais komisāra kungam. Tik iesniegtas sešas rezolūciju, e, sešas rezolūcijas, balsošana notiks tūlīt pēc debatēm. Tā, nākamais.